Buongiorno colleghi, il primo punto dell'ordine del giorno di oggi reca... Sākam ar eh, mūsu pirmo darba kārtības punktu, kas ir Eiropas parlamenta 2014. gada vēlēšanas. Šeit mēs neesam paredzējuši brīvā mikrofona procedūru, un tāpēc es došu tagad bez kavēšanās vārdu runātājiem. Pirmais ir komisārs Šemeta. Paldies priekšsēdētāji, godienie deputāti. Eiropas parlamenta vēlēšanas vienmēr ir nozīmīgs brīdis Eiropas Savienībā, un 2014. gada vēlēšanas sākas un tuvojas īpaši kritiskā laikā. Komisija pieliek visus pūliņus, lai varētu stiprināt parlamentu leģitimitāti.